Priekšsēdētāji, es atbildēju uz šo pēdējo jautājumu, pieņemu, ka tas bija pēdējais jautājums, un tomēr netērēšu vairāk ilgi jūsu laiku, bet eh, secinājumos noslēgumā gribētu paust eh, savu uh, pārliecība par to, kas ir jādara turpmākajos gados. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka ja turpmākajos gados mums neizdosies uh, atgūt saikni ar cilvēkiem, kur labā mēs strādājam ar Eiropas pilsoņiem, tad Eiropas projekts uh, būs apdraudzēts kā tāds. Ja mēs neatgūsim saikni ar tiem cilvēkiem, uh, kur labā mēs sakām, ka mēs strādājam, tad viņi uh, pagriezīs muguru Eiropas pils uh, projektam. Eiropu izveidoja cilvēki. Tā ir bijusi ļoti veiksmīga. Tas um, droši vien ir visveiksmīgākais miera projekts cilvēces vēsturē. Un tad, kad es saku, ka to ir uh, īstenojuši cilvēki, tad es šeit domāju gan vīriešus, gan sievietes. Uh, Tātad angļu valodā man var nozīmēt gan uh, vīrieši, gan sievietes. Un man sieva vienmēr saka, tad, kad uh, Dievs radīja cilvēku, tad viņa to domāja kā joku. Nu labi. Varbūt, ka Eiropas integrācijas uh, veiksme ir bijusi tik uh, liela, ka esam uh, tā kā ieslīguši tādā eiforijā un neapzināmies, cik tas viss ātri var atkal sabrukt vai izirt. Un uh, ir milzīgi izaicinājumi tagad Eiropas projektam pēdējos gados bijuši, ir šī neticama dziļā ekonomiskā krīze, smagākā krīze kopš 1930. gadiem, neticama sajūta par šo apdraudējumu no ārpuses, vai tas būtu uh, uh, ultranacionālisms Krievijā vai fundamentālisms Ārābu pasaulē, tad, tad uh, ir šī sajūta, ka pirmo reizi Eiropas vēsturē kopš otrā pasaules uh, uh kara uh, vecākiem ir bail, ka viņu bērniem būs sliktāk dzīve nekā viņiem. Tam visam ir vajadzīga Eiropas atbilda. Dalībvalstis uh, viens pašas ar to nevar tikt. Uh, Uh, galā, bet mums ir vajadzīgs Eiropas pilsoņu mandāts. Mums ir jāpierāda, ka viss, ko mēs darām, ir Eiropas pilsoņu interesēs. Varbūt, ka mans portfēls izskatās tāds tehnisks, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka sasniedzot uh, labākus konkrētus rezultātus Eiropas pilsoņu labā, uh, Tādējādi tas ir gandrīz vienīgais veids, kā mēs varam atkal atgūt saikni ar pilsoņiem, kuru nākotne ir daļēji mūsu rokās. Šim kontinentam ir spoža nākotne, ja mēs strādāsim aktīvi pie saturiskiem jautājumiem, pilnībā ar, respektējot pamatiesības, daudzveidību un visu, kas ir svarīgs Eiropiešiem, bet ja mēs turpmākajos gados nesavāksimies un nepārveidosim savu darbu un nekom, nekoordinēsim mūsu darbu pietiekam labi, lai eh, koncentrētos uz prioritātēm, tad eh, šī organizācija un šīs eh, institūcijas būs perfektas Brīseles burbulī, bet tas neko nenozīmēs, tas neko nedos Eiropas pilsoņiem tas var arī nekad neīstenoties, jo Ja jau, ja no Eiropai ir eh, viena īpašība, kas ir ļoti būtiska, tad tā ir iespēja adaptēties pārmaiņām, un es esmu pārliecināts, ka mēs to varam izdarīt, ka mēs to izdarīsim veiksmīgi, un ka varēsim saviem bērniem teikt, ka pēc desmit gadiem šis kontinents ir labākā situācijā nekā tas ir šobrīd. Paldies! Paldies, Timermans kungs, paldies, dāmas un kungi, paldies par to, ka tik ļoti precīzi ievērojat laika ietvaru. Priekšsēdētāju konferences dalībniekiem, kas tagad izvērtēs šo uzklausīšanu, es sasaucu sapulci pulkstens 18. President.